Chiedo ai colleghi di prendere posto. Kolēģi, aicinu jūs saņemt vietas, turpināsim sanāksmi. Così possiamo proseguire nel... Tātad pāriesim pie nākamā darba kārtības uh, punkta. Kolēģi, aicinu jūs ievērot līdz ar to disciplīnu. Vēlos uh, sveikt mūsu vidū Federiku Mogherini kundzi augsto pārstāvā lietās. Un 231. panta 4. Eh, punkts eh, attiecīgi um, regulā, par ko spriedām, nav, par to nebūs jābalso, regula ir pieņemta. Bet tagad uh, turpināsim tad uh, attiecīgi skatīt darbkārtības punktus. Komisijas pārstāvis